līdzīgi. Viņi tur aizmugurē sēž kaut kur un māja ar roku. Nu, cerams, ka tiešām šī uh, sanāksme būs iespaidīga. Tātad mums ir paredzēta Eh, komisijas atskaita par pārvietošanu un mītnes vietas maiņu. 25. novembrī dalību valstis un komisija noturēja pārvietošanas mītnes vien, vietas maiņas fórumu un sprieda par iespēju izveidot kopēju pilotu projektu balstoties uz austriešu uh, drošas dzīvības iniciatīvu. Es tikos ar Austrijas ministru Rīgā un arī pirms tam, un daudz kolēģi ir atcerēsies, ka viņi piedalījās komitejas sanāksmē un pēc tam arī stāstīja par iniciatīvas rezultātiem. Februāra fórums ir atlikts pašā pēdējā brīdī, taču komiteju vēl ar vienu interesē pirmā fóruma rezultāti un tālākā attīstība pēc fóruma. Tāpat arī mēs vēlamies iegūt tādu globālu perspektīvu, tāpēc vispirms mēs dosim vārdu Filipai Kandlerei, lai viņa mums pastāstītu par ministru līmeņa konferenci par pārvietošanu un citām uzņemšanas formām, kas notika Ženēvā 2016. gada decembrī, tāpat arī par konferences otro un trešo dienu, kur uzsvars tika likts uz aizsardzību un uh, aizsardzību jūrā un galveniem izaicinājumiem. Došu vārdu Konveres kundzei, kas pārstāv ANO augstā pārstāv bēgļu jautājumos bireju Eiropā, Briselē. Cerams, ka PowerPoint prezentācija darbosies, un, kad tā sāks darbosies, tad jūs varēsiet tā sekot līdzi. Uh, Pēc tam došu vārdu Lorānam Mušelam, un viņš ir no uh, Home ģenerāla direktorāta. Lūdzu, dodu vārdu tagad kancleres kundzei. Paldies! Kā jau jūs teicāt, mēs sauc Filipa Kandlera. Es strādāju šeit uh, Eiropas birojā ANO augstās pārstāvs bēgļu jautājumos, un man ir liels prieks, ka es varējām šodien tikties. Man lūdzu likt uzsveru uz diviem galvenajiem tematiem augstā pārstāve dialogs par aizsardzību jūrā, kas notika 14. gada decembrī, un arī par konferences rezultātiem, kas arī notika decembrī. At, um, resettlement. kas arī notika Ženēvā. Un tur, protams, mēs uzsver likām uz sīriešu bēgļiem. Mēs vēlējāmies arī paskatīties uz to visu globālākā kontekstā. Mēs gribējām padomāt, kādas ir pārvietošanas un mītnes vietas maiņas vajadzības. Tagad es sākšu ar galvenajiem skaitļiem. Noteikti, ka lielākajai daļai no jums tie jau ir zināmi, bet es vēlējos norādīt, ka 14. gada beigās mums bija 5, 50 miljonu cilvēku, kas eh, bija piespiedu pārvietoti. Te var būt ietverti gan bēgļi, gan arī iekšēji pārvietotas personas uh, savas valsts ietveros. Un, protams, te ir runa par krīzi, kas ir mums visiem prātā, proti Sīrijas krīze. Tie ir 3,8 miljoni bēgļu. Uh, galvenokārt kaimiņu valstīs eh, blakus Sīrijai, bet arī Ēģiptē un Ziemeļāfrikā. Tāpat arī 7,6 miljoni sīriešu iekšēji pārvietotu personu, kas vēl ar vienu atrodas Sīrijā, taču nav eh, savās mājās. Tāpat arī vajadzētu atzīmēt, ka līdz 14. gada beigām nerūpniecības valstis uzģēba gandrīz 90% no pasaules bēgļiem, bet Eiropā, protams, mums arī ir palielinājies mm, ieradušos personu skaits. Patvērums statistika par 14. gadu norāda, ka tie ir 630 tūkstoši patvērumu pieteikumu, kas ir iesniegti 38 Eiropas valstīs, ne tikai Eiropas Savienības valstīs, bet 500 tūkstoši ir iesniegti tieši Eiropas Savienībā. Un uh, to nevar salīdzināt ar 13. gada skaitļiem. Tie ir pagaidu skaitļi, bet tie ir tie, kas mums ir tagad mūsu rīcībā. Kādas ir tautības šiem cilvēkiem, kas pieprasa patvērumu Eiropā? Tie, protams, ir sīrieši. Tā ir lielākā nacionalitāte, bet arī irākieši, afgāņi, eritrejieši. Un uh, presē esam uh, lasījuši daudz tieši par eritrejiešiem, kas ierodas Eiropā pa vidusjūru kopā ar sīriešiem. Uh, Vācija un Zviedrija ir saņēmušas 46% no šiem pieteikumiem. Tāpat ir bijis arī daudz diskusiju par eh, bēgļiem, kas ierodas pa jūru. 14. gadā piedzīvojām ļoti lielu pieaugumu tiem cilvēkiem, kas ierodas pa jūru, tie bija vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. 170% eh, ieradās eh, tieši Itālijā. 170 tūkstoši atvainojos ieradās Itālijā. ANO augstā pārstāvja birojas norāda, ka puse no šiem eh, cilvēkiem nāk no valstīm, kas, eh, kuras mūsuprāt ir bēgļu valstis, proti Sīrija un Eritreja. Bet ir arī citas valstis pārstāvētas. Protams, ka tas rada eh, bāžas. 2015. gadā ir bijuši jau 3500 cilvēku Itālijā, kas ieradās pa jūru, un 2014. gadā tie bija 2171 uh, cilvēks. Varam novērot jau 62% pieaugumu, ja mēs salīdzinām janvāra datus 14. un 15. gadā. 14. gadā, neskatoties uz ieguldītajiem pūliņiem, uh, jo īpaši, ja mēs ņemam vērā Itāļu Maja Nostrum operāciju, mēs uh, redzam, ka 3,5 tūkstoši cilvēku vēl ar vienu ir pazuduši jūrā. 370 līdzīgi gadījumi jau ir bijuši 15. gada janvārī, un tas ir tāds interesants salīdzinājums ar 14. gada janvāra datiem. Tur uh, mēs saņēmām informāciju tikai par 12 cilvēkiem, kas bija pazuduši jūrā. Tātad izmaiņas ir patiešām pamatīgas. Protams, ka tās ir tikai aplēses, ir ļoti grūti tā skaidri pateikt, kādi ir konkrētie skaitļi uh, visām kategorijām. Tagad varbūt varētu pievērsties pirmajai daļai, par ko man vajadzēja jums stāstīt. Tas ir augstā pārstāvja dialogs par aizsardzību jūrā. Vairākus gadus augstais pārstāvis ir organizējis dialogu par galvenajiem aizsardzības jautājumiem. 12. gadā bija runa par ticību un aizsardzību, pēc tam par iekšēji pārvietotām personām. Uh, bet galvenokārt tā tad ir runa par cilvēkiem, kas dodas bīstamos jūras braucienos. Pagājušā gada dialogā mēs īpaši uzsuru likām uz aizsardzību jūrā. Tātad galvenokārt šie cilvēki, eh, kas izvēlas braukt, eh, beigt no savām valstīm pa jūras ceļiem, par to ir domājis ANO augstais pārstāvis bēgļu jautājumos um, Dialogs ir paredzēts kā diskusijas starp visām iesaistītajām pusēm, un šajā gadījumā te bija pārstāvītas 88 valstis, 52 aģentūras, NVO, akadēmiķi un eksperti. Mm, divs, vairāk nekā 250 cilvēku piedalījās augstā pārstāvju dialogā. Tas ir visaugstākais skaitlis jebkad. Tas norāda, ka visā pasaulē ir interese par glābšanu jūrā. Uh, Vienlaicīgi ar dialogu vairākas organizācijas, galvenokārt eh, augstais pārstāvs bēgļu jautājumos, bet arī starptautiskā migrācijas organizācija, starptautiskā jūrniecības organizācija, cilvēktiesība augstais pārstāvis, eh, ANO birojas noziedzību narkotiku jautājumos. Visi nāca klajā ar paziņojumiem par to, kā vērsties pret galvenajiem cēloņiem jūras migrācijai. Diskusijās mēs balstījāmies uz viedokļu apmaiņu, skatījām dažādus jautājumus, kas saistās ar glābšanu un izcelšanos krastā, un arī domājām par to, kas tieši noveda cilvēkus pie šādas eh, pārvietošanās, un domājām arī par starptautisko slogu sadalīšanu un atbildību. Dialoga rezultāts bija tāds, ka bija spēcīgāka vienprātība par to, ka liekot uzsveru tikai uz aizkavēšanu vai vienpusēju rīcību, neļaus mums uh, nodrošināt uh, pozitīvu attīstību un iespējams pat paaugstinās risku, kāds ir šiem braucieniem. Tika arī norādīts uz ciešu saikni un nepieciešamību vest diskusijas par migrāciju un skatīt šos jautājumus arī no attīstības viedokļa. Bija aicinājums arī nodrošināt visaptverošu pieeju, domāt par galvenajiem cēloņiem izcelsmes valstīs un arī patvērumu valstīs. Es izmantoju šeit uh, saīsinājumus Tāpat arī mēs skatāmies uz faktiem, ka cilvēki galvenokārt bēg no konfliktiem un no vajāšanas. Daudzos gadījumos ir vajadzīgs politisks risinājums šādām krīzēm, tā lai varētu uh, patiešām vērsties pret šiem cēloņiem, kāpēc cilvēki vēlas beigt prom no savām valstīm. Tāpat arī tika atzīts, ka ir jāiegulda pūliņi, lai vērstos pret cilvēku kontrabandu un cilvēku tirgotājiem, kas gūs no tā visu labumu. Bija diskusijas par dažādām juridiskām alternatīvām. Secinājumos tika teikts, ka vislabākais veids, kā vērsties pret neregulāru kustību pa jūru un arī neregulāru rīcību pirms cilvēki ir nokļuvuši līdz jūrai, ir nodrošināt eh, tiesisku piekļuvi drošām teritorijām tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga starptautiska aizsardzība. Un atkal šeit tika uzsvērts jautājums par sadarbību. Notika arī diskusijas par glābšanas operācijām dažādos reģionos un par kapacitāti, protams, uzsver likām uz vidusjūru, un uh, runājām par to, ka šie pūliņi ir jāpalielina. Tāpat arī uh, ir jādomā par to, kas notiek pēc tam, kad cilvēki ir izglābti un nokļuvuši krastā. Tiek atzīts, ka migrācija ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas modernā sabiedrībā. Uh, šo saikni patiešām ir jāsaglabā. Un šeit mēs apsveicam iniciatīvas, kas eh, notiek Eiropā. Eiropas komisija ir izvēlēsies visaptvarošu pieeju migrācijai, to mēs uzskatām par pozitīvu soli uz priekšu. Arī parlamenta pašinstīvas ziņojums skata situāciju vidusjūrā un uzsver uz eh, visaptvarošas pieejas eh, nozīmi. šķiet, ka PowerPoint vairs nedarbojas. Bet es jau minēju to, kas sekoja augstā pārstāvja dialogam, proti mums ir jāatbalsta glābšanas un krastā izstāšanās operācijas ir vajadzīgas arī reģionālas iniciatīvas, tie kā ir strādājis ar, arī, arī ANO jautājumu, um, biroja zvēgļu jautājumos, Jūs arī varat iepazīties ar dokumentiem, eh, dokumentu mapēs, ko mēs sagatavojām šai sanāksmei. Tāpat arī mēs spriedām par kuģniecības nozari, kas arī ir iesaistījusies glābšanas operācijās. ANO augstais pārstāvis bēgļu jautājumos vēlas arī izveidot starp aģentūru kopīgu rīcības plānu, kur vajadzētu paskaidrot ANO aģentūru un pārējo aģentūru lomu e, jūras glābšanas operācijās. E, Jūrniecības organizācija, kas atrodas Londonā, e, organizējas konferenci par šādiem jautājumiem. Šī konference notiks nākamnedēļ, un šķiet, ka šajā konferencē būs pārstāvēta arī komisija. Arī ANO augstais pārstāvis beigļu jautājumos kopā ar citām ANO aģentūrām būs klāts. Sadarbība ar eh, pilsonisko sabiedrību un NVO galvenajos reģionos arī tika uzsvērta kā ļoti nozīmīga joma, kam ir jāseko līdzi. Jo īpaši, ja mēs domājam par informāciju, ko mēs varētu iegūt no NVO, kas strādā šajos reģionos, galvenokārt, ja ir runa par datu apkopšo, apkopošanu un analīzi attiecībā uz datiem, kas, kas attiecas uz cilvēkiem, kur izvēlas šāda veida glā, glābšanos, Ir jādomā arī par reģioniem. Migrācijas sekretariāts, piemēram, atrodas Nairobi un skata šos jautājumus eh, tieši šajā pasaules daļā. Atbalsts migrantiem krīzes valstīs šo iniciatīvu vada ASV un Filipīnas, un tā tiks uh, veidota 2015. gada gaitā. Uh, Mēs vēlamies arī paplašināt tradicionālos ceļus attiecībās cilvēku pārvietošanu un patvērumu sniegšanu. Tātad eh, šāda rīcība izrietēja no augstā pārstāvi dialoga par eh, glābšanu jūrā. Un jāpiemina arī tas, ka iespējams daži, kas atrodas šajā zālē, iesaistījās šajā dialogā, un arī komisārs bija klāt un piedalījās šajā diskusijās. Tagad eh, mazliet novirzīšos no tēmata, runāšu par reģionālajām iniciatīvām, kas saistās ar augstā pārstāvu dialogu, un proti te runa par vidus eh, jūras centrālās daļas jūras iniciatīvu. Šķiet, ka PowerPoint atkal darbojas, bet uh, varbūt ir jāatrod īstais slaids. Jā. Un visiem īstenībā ir izdalīti dokumenti. Varbūt nav vajadzīgs PowerPoint. So the Central Mediterranean Sea Initiative Tātad centrā vidusjūras iniciatīva ir augst, ANO augstā pārstāvja bēgļu jautājumos iniciatīva, un mēs skatījām, kādas darbības mēs varētu rekomendēt šim reģionam. Tā tika uzsākta 13. gada oktobrī pēc Lampedūzas traģēdijas. Šeit tiek ieteikti 12 rīcības punkti. Mēs skatām izcelsmes valstis, Uh, patvēruma un tranzīta valstis un skatām arī Eiropas Savienības dalību valstis. Tātad mēs vēlamies pieiet uh, šim jautājumam visaptveroši. Domājot par darbībām un rekomendācijām Eiropas Savienības ietveros, to arī mēs darām šīs iniciatīvas ietveros, mēs meklējam, kādas varētu būt efektīvākās meklēšanas un glābšanas operācijas vidusjūrā. Uh, par to iestājas mm, Itālija, un eh, ir jāparedz eh, finansējums, jo Itālija ir uzsākusi šādas operācijas, bet eh, tā ir bijusi spiest samazināt šo operāciju apjomus. Tāpat arī mums ir jāskatās uz statistiku par cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienībā pa vidusjūru, un šķiet, ka 15. gadā šī statistika ir daudz lielāka nekā 14. gadā. Tas, protams, arī saistās ar faktu, ka neskatoties uz to, ka Frontex ir organizējis operāciju Tritons, eh, šai operācijai nav nedz mandāta, nedz vajadzīgo resursu, lai glābtu cilvēkus jūrā. Vēl mēs iestājamies, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu ātru cilvēku nogādāšanu krastā, šo cilvēkus ir izglābuši komerc kuģi. Līdz šim tas nav sagādājis daudz problēmu, bet agrāk tas uh, izraisīja izaicinājumus dažos gadījumos. Tāpat arī mēs esam izveidojuši, šķiet, ka tas arī ir atrodams jūsu dokumentos. Mēs esam sagatavojuši grafiku, kur ir runa par Eiropas reaģēšanas pakotni, un te mēs skatām dažādus gadījumus, kad cilvēki nokļūst krastā Eiropas Savienības dalība valstī, jo īpaši mēs uh, runājam par individu identificēšanu, uh, par tādu individu uh, atrašanu, kuriem varbūt ir vajadzīga starptautiska aizsardzība, un tāpat arī par risinājumu meklēšanu cilvēkiem, kuriem šāda aizsardzība nav nepieciešama. Un mēģinam arī identificēt tādus cilvēkus, kuriem ir īpašas vajadzības, piemēram, mm, medicīniskas dabas problēmas, uh, sensitīvi cilvēki un tā tālāk. Tas viss ir jādara jau brīdī, kad šie cilvēki nokļūst krastā. Mēs domājam, ka identificēšana šajā punktā ir pati svarīgākā. Mm, tad, kad mēs spriežam par drošības eh, problēmām, tad ANO birojas uzskata, ka vajadzētu nodrošināt individu identificēšanu jau viņiem ierodoties, tā lai mēs varētu atrast vajadzīgos risinājumus eh, saskaņā ar šo cilvēku profilu. Konsultācijas sniegšana reģistrācija arī ir būtiska šīs posma daļas. ANO augstais pārstāvs bēgļu jautājumos sadarbojas ar citiem partneriem, lai efektīvi īstenotu Dublinas regulu. Mēs skatāmies, kā esošie rīki, kas jau pastāv Eiropā, varētu tikt izmantoti par labu tiem cilvēkiem, kas ierodas. Tātad, ja cilvēkiem ir radinieki citās Eiropas Savienības dalību valstīs, tad var izmantot jau sēkā esošās klauzulas par ģimeni, tā lai šos cilvēkus varētu pārvietot tālāk uz citām valstīm. Un ir jāskatās arī, kā var izmantot citas klauzulas proaktīvākā veidā, piemēram, ja runa par sīriešiem un eritrejiešiem, kuriem visticamāk būs vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Vēl šis priekšlikums, protams, skata risinājumus, integrāciju valstīs, kur cilvēki atrodas, un Domājam arī par ģimeņu atkal apvienošanu citās dalībvalstīs, ja tas ir iespējams. Un skatāmies arī uz ģimeņu atkal apvienošanu ārpus Eiropas Savienības, kuriem var iespējams tad ir runa par cilvēkiem, kuriem varbūt varētu būt radnieki citās valstīs. Varbūt kādam no šiem cilvēkiem ir laulātājs ASV vai Kanādā, tad šiem indivīdiem tas varētu būt risinājums. Mēs nesagaidām, ka uh, Eh, te ir runa par lielu cilvēku skaitu, bet vajadzētu nodrošināt, lai, lai, te, lai tomēr šāds risinājums pastāv. Pēdējais punkts ir cilvēku atgriešana, ja viņiem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. ANO augstajiem pārstāvim nav šeit nekādu iebildumu. Ja cilvēkiem nav nekādu tiesisku iespēju palikt Eiropas Savienībā, tad šim cilvēkam ir jāatgriežas savā valstī, bet tam visam ir jānotiek eh, cilvēka cieņu ievērojošos apstākļos. Mēs atbalstam Startautiskās migrācijas organizācijas programmas attiecībā uz brīvprātīgu atgriešanos. Tas būtu īsts pārskats par to, ko mēs iesakām Eiropas Savienībā vai centrālajā vidusjūras zaļā. Mēs strādājam arī pie priekšlikumiem pirmajās patvēruma valstīs, jo īpaši mēs atbalstām funkcionējošas un dzīvotspējīgas patvēruma sistēmas izveidi, uh, Eh, ANO birojas to ir darījis eh, valstīs ārpus Eiropas Savienības jau ilgu laiku. Mēs mēģinām nodrošināt eh, visus vajadzīgos resursus, izglītība, brīvprātīga atgriešanās, ja tas ir iespējams, dažādas citi palīdzības pasākumi un tiesiskas alternatīvas. Ar komisijas atbalstu ir sagatavota informācijas kampaņa, kas ir īpaši vērsta uh, uz eh, Somālijas un Eritrejas bēgļiem un Āfrikas austrumu ragu. Šīs kampaņas mērķis ir likt uzsvaru uz brauciena bīstamību un mēs arī piedāvājam legālas alternatīvas. Mēs vēlamies paskaidrot cilvēkiem, kādas alternatīvas viņi varētu izvēlēties, lai uh, nokļūtu Eiropā, piemēram, uh, pārvietošana vai um, ģimeņu atkal apvienošana. Tāpat mēs skatām arī izcelsmes valstis, aktivitāte šajās valstīs. ANO birojām šīs iespējas ir ierobežotas, bet te var būt runa par sadarbību ar partneru organizācijām. Piemēram, domājot par cilvēktiesību ievērošanu un arī atbalstu un attīstības programmas, mēs sadarbojamies ar ASV attīstības programmu un uh, citiem projektiem. Uh, Tie būtu galvenie eh, temati, eh, kuriem mēs pievēršam uzmanību Centrāla vidusjūras jūras institīvā. Nākamais aspekts, par ko es vēl runāju un gribēju runāt šodien, ir eh, cilvēku pārvietošana. Es domāju, ka tas labi sasaistās ar citām iniciatīvām, ko mēs uzsākām vidusjūras iniciatīvā, jo īpaši ir runa par pastiprināto uh, um, pārvietošanu. Lūk, statistika. 960 tūkstoši bēgļu. 2014. gadā mēs uh, plānojām, ka tie būs uh, apmēram 94 tūkstoši pieteikumu. Un vislielākā valsts uh, šiem pieteikumiem ir ASV. Šķiet, ka Viņi uzņem apmēram 60 tūkstošus cilvēku gadā šajā pārvietošanas programmā, tātad diezgan liela proporcija. Mums nav aktuālo datu attiecībā uz uh, 2014. gadu. Šie skaitļi vēl ar vienu tiek apkopoti. Bet mēs redzam, ka 71 tūkstotis bēgļu ir devušies prom 2013. gadā, un 9% no viņiem ieradās Eiropā. Te mēs esam īsi izklāstījuši prioritārās situācijas pārvietošanai. Nevēlos eh, te iedziļināties detaļās, viss ir atrodams jūsu dokumentu mapēs. Taču galvenā situācija, ar ko mēs pašlaik saskaramies, ir reakcija uz ārkārtas situāciju Sīrijā. Mēs redzam, ka pārvietošana ir daļa no plašākas aizsardzības reakcijas, un, protams, ir jāizrāda arī solidaritāte kaimiņu valstīm, kas jau ir uzņēmušas ļoti daudz Sīrijas bēgļu. Mēs eh, liekam uzsvaru uz pārvietošanu ārpus Sīrijas. Tātad te ir runa par prioritāriem profiliem, tas ir sievietes un bērni, kas ir apdraudētas Eh, bēgļi, kuriem ir eh, vajadzīgi civilās aizsardzības pasākumi un arī citas viegli ievēdojamas cilvēku grupas. Šie profili pašlaik tiek gatavoti un divi galvenie eh, profili ir vardarbības upuri un cilvēki ar uh, juridiskas aizsardzības profilu. Decembrī Ženēvā notika konference, tur piedalījās vairāk nekā 40 valstis, arī Startautiskā migrācijas organizācija NVO un Eiropas komisija. 26 valstis ir apsolījušas vairāk nekā 58 tūkstošus vietu, un vēl nav noteikts skaits ASV, tad, tad kopējais skaits varētu būt apmēram 80 tūkstoši. Papildus mums ir arī paredzētas cita veida vīzas, kas tiek piešķirtas sīriešiem, tās ir vairāk nekā 12 tūkstoši, un arī citas uh, uzņemšanas formas. Te ir runa par tādām valstīm kā Brazīlija, Francija, Vācija, Šveicē un arī Lielbritānija, kurām uh, visām ir uh, savādākas uzņemšanas iespējas attiecībā uz sīriešiem. 19 Eiropas Savienības valstis arī ir devušas savus solījumus, tātad te ir runa par 15 valstīm, kas ir apmēram 37 tūkstoši vietu. Tā ir ļoti laba zīme, un mums ir jānorāda, ka no šīm 37 tūkstošiem vietu 30 tūkstošus ir apsolījusi Vācija. Tā ir tāda interesanta proporcija, ja mēs domājam par to, cik vietu piedāvā pārējās dalībvalstis. Ir uzsāktas arī citas programmas Francijā, Īrijā, kurai ir sīriešu Uh, uzņemšanas programma, un arī citās valstīs ir savas programmas. Es uh, domāju, ka varbūt uh, man ir jāatvēl laiks arī jautājumiem. Es gribētu atsaukties uz Tieslietu un iekšlietu padomas secinājumiem 2014. gadā, kur tika runāts par to, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir pārvietošanas iespējas brīvprātīgā ceļā, un to ļoti atbalsta ANO birojas. Tagad par citām uzņemšanas formām, kurā, par kurām mēs arī strādājam birojā. Tātad te ir runa par vīzām, individuālām sponsoru schēmām. Mēs domājam, vai e, Eiropas Savienībā nevarētu ko līdzīgu izveidot. Vācijā, piemēram, ir privāto sponsoru schēma, kas varbūt varētu darboties kā piemērs citām valstīm. Mēs domājam arī par radinieku uzņemšanu, citu radinieku, ne tikai to, kas atbilst ģimenes atkal apvienošanas nosacījumiem, tāpat arī stipendijas bēgļu bērniem un invaliditātes schēmas ar dažādām aizsardzības garantijām, ko arī šeit varētu paredzēt. Un pēdējais punkts ir par integrāciju. Mēs apsveicam to, ka vairāk valstu piedalās eh, šajā mm, programmā. Mēs saprotam, ka valstīm ir eh, jābūt gatavām izveidot ilgspējīgas sistēmas, lai bēgļi varētu saņemt palīdzību arī integrācijas procesos. Ja jums ir priekšā šie slaidi, tad mēs varētu um, diskutēt tālāk ar kolēģiem. Otrā daļā Mēs dzirdēsim no komisijas, no Lorana Šēla. Bet jūs pieminējat pašiniciatīvu ziņojumu, par kur mēs izziņojām šorīt no rīta. Mēs vēlējāmies organizēt šīs informācijas sniegšanu, lai saņemtu to aktuālāko informāciju. Tā kā otrā daļa šajā jautājumā ir tā, kur komisija sniegs mums informāciju. Loran, es vēlos atstāt laiku arī diskusijām ar deputātiem. Ja varētu ieskicēt aptuveni, kas notiek, bet varbūt ne pārāk ilgu laiku, lai mums palikt laiks jautājumiem un atbildēm. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Pirms sniegt eh, informāciju par sanāksmi, Kā Filipa Kandrija sacīja, mēs piekrītam viņas analīzei par to, kas ir jādara. Un debašu iesākumā viena lieta par meklēšanas un glābšanas operācijām jūrā. Pateicoties Eiropas parlamentam un iesniegtiem grozījumiem, mums ir papildus 20 miljonu Frontex aģentūrai, kas ļauj mums finansēt Tritonu operāciju. Uh, bet mums nevajadzētu aizmirst, kas eh, šī operācija Triton ir. Mēs nevarēsim izglābt eh, katru migrantu, kurš jūrā dodas Eiropas virzienā. Pirms divām nedēļām, kas notiek ar šiem migrantiem? Viņi eh, tika sadzīti ar ieročiem laivās, mazās nestabilās laivās, pa simts cilvēkiem laivā, viļņi 5 metru augstumā. un cilvēki bez glābšanas vestēm, cilvēki, kas neprot peldēt, zem Sahāras Āfrikas iedzīvotāji, kas jūru nekad iepriekš nav redzējuši. Negaidiet, ka Frontex spēs izglābt absolūti visus, kas dosies šajās, šajā ceļojumā. Mums ir jācīnās, jo prese bija ļoti kritiski pret Eiropu, ko Eiropa dara. Mēs nevaram atrast eh, burvju risinājumu. Burvju risinājumu nav. Ja cilvēki no Lībijas šādos apstākļos ar šādām laiviņām dodas jūrā. Pavisam īsi ziņošu par sanāksmi no 25. novembra. Jūs jau varat eh, tikpat eh, efektīvi to darīt kā līdz šim. Un runājot par Eiropu, mēs tad runājam par dalību valstīm mēs kritizējām dalību valstis. Parlamentā, es domāju, mēs labi saprotam, ko Frontex dara. Mēs uzraugam eh, Frontex darbību un Triton operāciju. Varbūt jūs varētu painformēt, eh, kas notika šai sanāksmē. Protams. Fakts ir tāds, ka presē kritizē Briseli, viņi nenodala dalību valstis, komisiju, Eiropas parlamentu, Frontex, uz, tiek uzbrukts Eiropai kopumā. Kas notiek sanāksmē? Mēs apspriedām trīs atsevišķi jautājumus - bēgļu pārvietošana, kā īstenot padomus secinājumus, lai panāktu uh, līdzsvarotu sadalījumu starp dalību valstīm pārvietošanas jomā. Un tad uh, nākamais jautājums bija um, pārvietot cilvēkus, kāds būtu mehānisms krīzes situācijā Eiropas Savienības iekšienā un juridiskās iespējas cilvēkiem, kur meklē starptautisko aizsardzību. Kā tad bija secinājumi? Pirmkārt, visas dalību valstis uzstāja uz to, ka pārvietošanas aktivitātēm ir jābūt brīvprātīgām. Protams, ka, lai panāktu labāku līdzsvaru, tās vēlējās to visu brīvprātīgas principu. Juridiskie risinājumi. Lielākā daļa no dalību valstīm uzskatīja, ka primāri izmantojamā sistēma ir pārvietošana. Viņi nevēlējās nodrošināt legālo ieceļošanu. Daži, daži dalību valsts piedāvāja uh, humanitāro vīzu, bet nevēlas likumdošanu šajā jomā. Grib, viņas vēlas to atstāt dalībvalsts kompetencē. Tā kā galvenais juridiskais, e, juridiskā iespēja šeit ir pārvietošana. Par slodzes sadalījumu ir panākta vienošanās par izmēģinājumu projektu. Mums vēl ir jānosaka uh, skaitu, cik eh, Eiropas Savienība apņēmas, eh, kuriem apņemas nodrošināt mītnes vietu, un tad ir tālāk jālem par sadalījumu starp dalību valstīm. Viens no ierosinājumiem bija to proporcionāli iedzīvotāju skaitam, eh, IKP, patvērumu skaits pagātnē, arī tik pieminēts kā kriterijs, bet dažas dalību valstis pieminēja arī bezdarba uh, līmeni, jo, ja ir augsts bezdarbs, tad ir mazāk iespēja integrēties šiem cilvēkiem. Tie bija tie kriteriji, kas tika apspriesti. Uz tā pamata komisija nāks klajā ar priekšlikumu izmēģinājumu projektam un cerams, ka pēc iespējas lielāks dalībvalsts skaits piedalīsies šajā projektā. Teikšu atklāti, nav vērts iekļaut projektā Vāciju un Zviedriju, jo viņi vienmēr veic šīs mītnes vietas nodrošināšanas aktivitātes. Mēs vēlamies iesaistīt tās dalību valsts, kas nekad to nav darījuši, lai visi būtu iesaistīti šajā procesā. Bet dalību valsts uzstāja uz to, lai tas būtu brīvprātīgi. Līdz ar to tas, par ko mēs domājam, ir nodrošināt, ka pēc iespējas lielāks dalību valsts skaits piedalās un tās, kuras nepiedalās, uh, tam vajadzētu vismaz atbalstīt šīs mītnvietas maiņas aktivitātes ar finansējumu, ar personālu um, palīdzību. Tā kā, ja dažas dalībvalsts nav gatavas piedalīties izmēģinājuma projektā, tām ir vismaz jāatbalsta šis process. Tālāk par pārvietošanu. Daudz dalību valsts baidās no šī faktora, ka tas varētu radīt kādu kā vilinājumu citiem sekot. Un tas, līdz ar to nav šī milzīgā vēlme radīt šo pār, pārvietošanas mehānismu. Tas arī viss priekšsarētāji. Jā, es mēģināju galvā izdomāt, ko dalību valsts īsti varēja sacīt šādā situācijā. Nesen arī tas tika apspriests, un tās tos piemērus. Um, tieši vēlēs dzirdēt, eh, ko komisija domā, kādas priekšlikums apspriež. Tieši mēs labi apzināmies, protams, kas notiek Frontex. Paldies par šo eh, ievadu paziņojumu. Tālāk vēršos pie deputātiem un aicinu uzdot jautājumus un komentārus. Halo, Aho kungs, pēc tam Anna Gomeša. Paldies, priekšsarētāji, paldies par prezentācijām. Kā mēs redzējām, eh, Zviedrija un Vācija saņem gan iz pusi no visām patvērumu eh, pieteikumiem. Tas ir interesants situācija, ņemot vērā, ka šīs valstis ir ļoti tālu no ieceļošanas punkta Eiropas Savienībā, un tās nevar sasniegt, eh, nešķērsojot citas Eiropas Savienības dalību valstis Kaut arī zinām, ka princips ir tāds, ka jāiesniedz ja patvērumu pieprasījums pirmajā dalību valstī, kur nonāk. Un uh, Zviedrija tad relatīvi neliela valsts. Vēlēt dzirdēt no jums, ko mēs varam darīt šādā situācijā. Pat ja mums būtu sadalījuma schēma vai kāds uh, mehānisms, kas to nodrošina, kamēr cilvēkiem ir iespēja brīvi pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē, varam pieņemt, ka cilvēki tā vai tā centīsies doties uz tām valstīm, kas viena vai cita iemesla dēļ ir pievilcīgāks viņiem nekā tajā valstī, kur viņi ir tā teikt iedalīti. Paldies! Paldies! Garš runātājs saraksts, kā jau varēja gaidīt. Anna Gomeša tālāk. pēc tam, kad pagājušā nedēļā es apmeklēju uh, jūsu centru Beirutā, kur šobrīd ir 11 tūkstoši bēgļu mēnesī. Pirms gada bija 50 tūkstoši. Um, Libāna, valsts, kas ir viena ceturdaļa, kur Šveices Arī Jordānijā daudz kas tiek darīts. Pagājuši mēnesi biju Irākas ziemeļos, runāju ar e, bēgļiem no Zīdī, Šabak un citām kopienām. Un saprotam, ka netiek darīts pietiekami, lai apturētu šos konfliktus. Un Tas tiešām ir kā spiediens uz bēgļiem, kur spiesti meklēt patvērumu Eiropā. Man ir kauns, kad mēs runājam par dalību valstīm Eiropas Savienībā, kas atrod visāds aizbildinājums, lai nepiedalīto šī sloga sadalījumā. Neorganizējot īstu eh, operācijas, lai glābtu cilvēku dzīvības jūrā, nepiedaloties brīvprātīgā Eh, biznesa vietas maiņā un nemeklējot legālus eh, veidus migrācijai. Man par to ir kauns. Mani jautājumi tad ir šādi. Anno augstā komisāra bēgļa jautājumos biroja pārstāvēja. Mēs nevaram skatīties eh, uz šo situāciju tā kā to dara dažas dalību valstis, kas nedaudz eh, kaut kādu atbalstu sniedz mītnes maiņas programmā. Mums jādomā par savām interesēm, par savu drošību, kāpēc mēs efektīvāk eh, nenodrošinam, piemēram, eh, skolu apmācību bēgļu nometēs Libānā. 385 tūkstoši bērnu ir skolas vecumā, nu, un no tiem 300 tūkstoši neapmeklē skolu. Un tas arī daudz pasaka ne tikai par viņu nespēju vēlāk palīdzēt, atgriežoties vēlāk Sīrijā, rekonstruēt valsti, atjaunot to, bet drīzāk to, ka viņi kļūs par um, upuriem um, teroristu organizāciju rekrutējumiem. Tur ir cilvēki Jordānā, tur ir daudz skolotāju arī. Libānā varbūt grūtāk ir sniegt palīdzību, bet Jordānijā šie cilvēki varētu strādāt nometnēs, skolās. Mēs taču maksājam par šo palīdzību. Kāpēc nav labāka koordinācija nodrošinot skološanu? Līdzīgi arī Ziemeļa Irākā, Zīdī un sieviešu kopietām. Tātad skološana svarīgs jautājums. Un otrs jautājums jums, Kandars Kundze, par Lībiju. Visus šos gadus mēs redzējām, ka tur migranti bija no Eritrejas, Nigērijas, Sīrijas, bet situācija, nu, tāda kā tā šobrīd ir, haotiska. Lībijā mēs redzam, ka palielinās lībiešu skaits, kas eh, bēg no valsts un, un visdažākie kontrabandisti un arī terorismu grupas ir tās, kas izmanto viņus. Un slēptā veidā ieved viņus Eiropas Savienībā. Un cilvēki, protams, ir gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai nokļūtu šeit. Kā jūs redzat šo situāciju Lībijā, kā tā varētu attīstīties? Es domāju, ka neviens eh, Lībijā nezina, eh, ka tas eh, situācija padarīs labāk. Drīzāk viss sagaida, ka situācija um, pasliktināsies. Priekšsarētājs, es saprotu, ka visi vēlas runāt par svarīgām lietām. Mēs dzirdam uh, gan no ANO, gan no komisijas, un konteksts ir tāds, ka mēs ķersimies klāt pie vispārīgas pieejas migrācijai. Varbūt jūs varētu šobrīd saprot tāds uh, kārdinājums ir Eh, uzdot jautājumus par visu kaut ko, bet varbūt eh, kolēģi varētu koncentrēties un uzdot eh, par ļoti specifiskām lietām jautājumu. Bet, protams, jūs sacīties ir ļoti svarīgs, kā antiko pauda. Holmējers kundze, Monika Lūdzu. Vispirms liels paldies par jūsu sacīto. Gan Anno komisariātam, gan arī komisijas pārstāvim. Tas, ko jūs aprakstījāt, tiešām ir realitāte. Diemžēl tā tā ir nežēlīga skaudra. Trīs jautājumi. Pirmais. Bēgļu nometne, kuras pārvalda ANO komisariāts. Piekrītu simtprocentīgi Annai Gomeš, kura sacīja, ka mēs nevaram atrisināt šos jautājumus, ja mēs eh, nedodam perspektīvu šiem bēgļiem, kas ir nometēs. Vai tās ir skolas uz vietas, vai kāda minimālā sanitārais aprīkojums, kaut vai minimālais eh, medikamentu nodrošinājums. Es nerunāju par optimālu, es runāju par minimālu nodrošinājumu. Lai vismaz būtu mēģinājums Un es domāju, ka mēs Eiropieši varētu arī mazliet saspringt. Ir jau, protams, arī citi. Bet pamatnosacījums, ka mēs varētu dibināt starptautiskas skolas bēgļu nometnēs, tas varētu būt kaut kas tāds, ar ko Eiropa izceļās. Tas palīdzētu arī tiem, kas ir šais bēgļu nometnēs, un tas būtu savu veidu atbalsts. Es uzskatu, ka pie šāda skaita bēgļu nometnēs ir tur cilvēki nometnēs, kas 20 eh, gadus miljoniem iedzīvotāji dzīvo absolūti bez perspektīvām, kas nozīmē, ka loģiskā veidā tur viss, kas saistīts ar to, ka cilvēki varētu dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos, vispār nav runa. Tur eh, jaunieši nekad mūžā nav skolu pat redzējuši, nekad nav bijusi pat iespēja viņiem mācīties. Tā mēs e, radām paši sev milzīgi daudzumu problēmu. Šeit ir jautājums arī par uh, finansējumu, par skolu veidošanu, cik lielā mērā, ko ANO komisariāts vispār var darīt, kādi var būt konkrētie pasākumi no dalību valstīm, respektīvi no Eiropas Savienības. Otrs jautājums par Frontex Frontex nevar atrisināt problēmas pie Lībijas krastiem. Frontex ir robeža apsardzes programma. Viņi nemaz nevar doties pie Lībijas krastiem, tad jautājums ir komisijai. Varbūt eh, komisija kopā ar Mogherīnī kundzi un dalību valstīm var padomāt par militārām uh, alternatīvām, jo šī nogalināšanas problēma pie Lībijas krastiem uh, Jo cilvēki iet bojā ne tikai jūrā, daudzi jau Sahārā tiek nogalināti. Tas netiek bieži apspriests, un mēs to neredzam, bet eh, tur ir tikpat daudz, vismaz tikpat daudz bojā gājušo. Un tas ir vēl traģiskāk bieži vien nekā situācija vidusjūrā. Komisija tālāk, Frontex, cik lielu finanšu līdzekļu būtu tie, ko jūs sagaidītu? Un vai tiek domāts arī par to, ka līdzīgi kā Somālijas gadījumā varētu reaģēt ar militāru operāciju, ko ne, kas neaprobežotos ar vienu, vienas valsts dalību? Tas nozīmētu visu Ziemeļāfrikas piekrasti. Un par e, šo mītnes vietas maiņas, resettlement e, mehānismu. Dalību valstis varētu pastiprināti piedalīties e, šajās mehānismos, kāds jūs varat e, iedomāties variants, kā tas varētu notikt. Zipels kundze tālāk. Paldies. Jautājums, ko es vēlos uzdot, no. Uh, komisariāta pārstāvēm ir par bēgļu nometnēm ārpus Eiropas Savienības. Kas tās finansē? Manuprāt, tas nav iespējams ar Eiropas Savienības budžetu to nodrošināt. Es neredzu, kā tas būtu iespējams. Vai dalību valstis ir gatavas to finansēt? Tas ir svarīgs jautājums. Mēs nevaram nosodīt augsto bēgļu skaitu šo bēdīgo traģisko situāciju citās valstīs, bet tāpat laikā atslābināties un nedarīt neko. Jo, ja mēs varam kaut ko darīt, lai atrisinātu situāciju un dot perspektīvu tiem, kas nebēg no kāra darbības, bet gan no sliktām situācijām, ja mēs nevaram dot perspektīvas un izredzu šiem cilvēkiem, tad problēmas, ar kurām mēs saskaramies šobrīd, turpināsies. Mēs nevaram uzbūvēt tik augstas uh, Eh, sienas, lai mūrus, lai neredzētu pāri, kas notiek citur. Jautājums varētu būt adresēts dalību valstīm. Runājot par šī mītnes vietas maiņu, es nejautāšu komisijai, es zinu, kādas ir problēmas. Bet vēlos jautāt Anno komisariātam. Vai jūs redzat iespēju dalību valstīm smagāk strādāt pie šī jautājuma, lai visas dalību valsts piedalītos šajā mītnes vietas mājas programmā. Un tas tik tiešām ir žēl, ka mēs runājam par pamatiesībām, tiesībām uz patvērumu, bet dažas dalību valsts saka, e, mēs neesam interesēti, mēs nepiedalāmies. Vai ir kāda iespēja uzlabot šo situāciju un ar to es arī beigšu savu jautājumu uzdošanu, jo daudz šie jautājumi jau tika uzdoti. Uh, Eh, paldies! Lūdzu, ja jūs varētu pietulēties pie divām minūtēm, tad mums paliks laika arī atbildēm. Ko Eliju kungs tālāk? Karlos, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Paldies par ievadu uzrunām. Filipai Kandarējai eh, piezīmes dažas par tritonu operāciju. Viņa runāja par to, ka Tritona operācijai nav ne mandāts, ne resursi, ne arī darbības joma tāda. Es piekrītu jūsu kritikai par resursiem, piekrītu daudziem kolēģiem, kuri uzskata, ka tā ir ļoti neliela operācija eh, pret šādu veidu izaicinājumu bet vēlējos izteikt dažus komentārus par mandātu un darbības jomu. Palabojiet, ja es kļūdos, bet manuprāt, jūs pieminējat, ka Tritona operācija netika, eh, tā netika piešķirt mandāts eh, meklēšanas un glābšanas operācijām. 2013. gadā mēs apstiprinājām regulu, uzklausījot eh, ANO augstās komisāra biroja bēgļu jautājumos pārstāvi panākot kompromisu starp parlamentu un padomu, piešķirot mandātu Frontex operācijām. Mēs to nevarējām eh, darīt eh, nacionālām operācijām, bet visas operācijas, kuras tiek finansētas no Eiropas budžeta, eh, to prioritāte ir dzīvību glābšana. Līdz ar to viņām visām jābūt arī glābšanas un meklēšanas operācijām. Nu, palabojiet mani, ja es kļūdos, bet man liekas, ka tad, kad ka jūs sacījāt, ka tas nav paredzēts darbības jomā bet mums ir viena no divām situācijām. Vai nu netiek īstenota Eiropas regula, un tad mums ir jārīkojas. Vai arī, kaut, vai arī kaut kas eh, cits nav kārtībā šajā jautājumā? Priekšsarētājs, eh, paldies, es tagad saprotu par precīzu, precizējumu. Kjangis kundze tālāk. Grazie. E, uh... E, sarò molto breve. Lielas paldies. Var runāt pavisam īsi. Man ir daudz jautājumu, ko gribētu uzdot, bet jau citu runātāju paspēju tos uzdot. Bet es domāju, gribēju padalīties arī ar savām šaubām un bažām. Par nometnēm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Man ir daudz jautājums, kāda ir jūsu pieredze, kas notiek ar cilvēkiem, kuri netiek uzņemti, kuriem nav nekāda juridiskā statusa, vai viņi tiek repatriēti, vai viņi paliek valstī, vai viņi mēģina tomēr iekļūt nometnēs, vai arī pastāv kādas vienošanās ar valstīm, kuras varētu šādus cilvēkus uzņemt, kuri varētu viņiem palīdzēt. Un vēl jautājums par uh, bēgļu nometņu pārvaldību. Es nezinu, vai esat dzirdējuši par kapitāla mafijas skandālu Itālijā. Būtībā tas bija skandāls, kas, kurā bija iesaistīts organizācijas, kuras vadīja bēgļu uzņemšanas centrus. Būtu interesanti dzirdēt, vai arī jūs esat dzirdējuši par šo skandālu. Paldies! Lielas paldies! Es paldies, ka kļāvāties laikā, saka priekšsādātājs nākamā Lindbergs kundze. Tack för ordet, herr ordförande. Lielas paldies priekšstādātājiem. Prezentācijas laikā un arī diskusijas laikā nekas netika teikt par palīdzību cilvēkiem bēgļu nometnēs, palīdzību uz vietas. Mums ir Tas jāatcerās. Eiropas Savienībai nevajadzētu pieņemt lēmumus par to, kas būtu jādara dalību valstīm. Mm, mums gan jādomā vairāk par palīdzības sniegšanu. Ja bēgļiem ir nepieciešama palīdzība, mums tā jāsniedz, uh, jānodrošina skolas, pārtika, ūdens un tā tālāk. Mums ir uh, jādomā par to. Zviedrija tika arī pieminēta, tā ir valsts, no kuras es nāku. Uh, Ir cilvēki, kas uzskata, ka mēs esam vislabākie, jo uzņemam daudz bēgļus, bet var jums pastāstīt, ka mums Zviedrijā ir milzīgas problēmas ar integrāciju. Problēma ir tajā, ka mēs gluži vienkārši nevaram to atļauties. Mēs izmantojam līdzekļus no attīstības, palīdzības un ieguldam to bēgļu jautājumos. Un es nevaru pilnībā piekrist, ka Zviedrija uh, rīkojās visveiksmīgāk bēgļu jomā. Mana valsts piešķir uh, pastāvīgās uzturēšanas atļaujas uh, cilvēkiem no Sīrijas un Irākas, bet es gan nedomāju, ka mēs saņemtu līdzvērtīgu attieksmi dotos uz tām valstīm. Mūsējā, mūsu, mana valsts gūtu lielu labumu no kopīgās patvēruma politikas. Ja runājam par Frontex, Esmu runājis ar Frontex pārstāvjiem. Šķiet, ka cilvēku kontrabandētāji um, uh, izmanto šīs um, um, laivas un pārvadā, mēģina pārvadāt maksimāli daudz um, bēgļus. Es domāju, mums vajadzētu cīnīties šajā jomā. Es domāju, ka cilvēku tirzniecības, cilvēku kontrabandēšanas rekordi tiks aizvien pārkāpti. Bet es nedomāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pieņemt lēmumus patvērumu jomā, tas būtu jāatsver nacionālā kompetencija. Paldies! Paldies! Tureka kungs. Jā, es no savas puses arī gribētu apsveikt mūsu viesus par visu paveikto darbu. Es īstenībā biju liecinieks tam, ko jūs darāt Omānā, Beirūtā. Uh, Es zinu, cik šis darbs ir nozīmīgs. Domāju, ka mums patiešām vajadzētu likt uzsveru uz sadarbību starp valstīm. Mums vajadzētu sadarboties ar valstīm, kur ir bēgļi, kas ir izbēguši no kariem, jo īpaši ir runa par Sīriju. To mums ir jādara Eiropas interesēs, un vajadzētu arī panākt, lai vairākums no šiem cilvēkiem domātu par atgriešanos uh, savā izcelsmes valstī valstī, no kuras viņiem ir nācies bēgt. Mums vajadzētu garantēt cilvēkiem tur uz vietas iespēju atsākt normālu dzīvi. Tāpat arī vajadzētu pārdomāt, kā mēs pārvaldām finansēm, kas ir mūsu rīcībā. Libānā mums teica, ka uh, pastāv līdzekļi, kas ir absolūti neproporcionāli salīdzinām ar tiem, kas tiek piešķirti citām valstīm bēgļu uzņemšanai. Galu galā te ir runa par vislielāko pašreizējo konfliktu valsti, par Sīriju. Ir ārkārtīgi lielas bēgļu plūsmas cilvēki, kas bēg no šīs valsts. Ana Gomes uh, tikko mums pastāstīja par šo bezprecedenta iepriekš nepieredzēto situāciju. Cil bēgļu skaits pārsniedz 30% no kopējā iedzīvotāju skaita valstī. Es patiešām jūs aicinātu uh, pārskatīt veidu, kā šie uh, līdzekļi tiek sadalīti, un galvenokārt līdzekļus vajadzētu piešķirt uz vietas. Šādā veidā mēs palīdzēsim paši sev, un galu galā mēs nevaram uzņemt visus šos bēgļus pie sevis. Mēs uh, varam nogaidīt, lai karš beigtos, un lai šie cilvēki atgrieztos savā valstī. Šie cilvēki pašlaik dzīvo nometnēs vajadzētu nodrošināt iespēju viņiem atrast eh, darbu, uzbūvēt māju. Tas būtu daudz labāk nekā mēģināt to izdarīt šeit, eh, uzņemot viņus šeit. Paldies. Tagad Vajas kungs. Vajas kundz. Paldies priekšsādātājai. Arī es nāku no Zviedrijas. Un nu, Zviedrijas parlamentā es liels vairākums, kas atbalsta um, bēgļu uzņemšanas turpināšanu. Tāpat kā daudzi citi cilvēki šajā zālē, es gribētu uzsvērt, cik ļoti svarīgas ir, mm, ir darbs un aktivitātes, kas vērst uz bērniem bēgļu nometnēs, jo īpaši uh, nometnēs Libānā, Jordānijā un Uh, visā šajā reģionā. Mēs riskējam ar to, ka mēs zaudēsim veselu paudzi, jo šie bērni dzīvo valstīs, kurās notiek karš vai valstīs, kas ir šajā reģionā. Viņiem ir jāturpina izglītoties, lai viņiem būtu labāka dzīve nākotnē. Te mēs nerunājam tikai par skolām, ir vajadzīgs arī psiholoģiskais atbalsts un līdzīgi risinājumi. Nākotnē mums vajadzēs ieguldīt milzīgas pūliņas, lai um, tad mēs nezaudētu šo paudzi, kurai liels kļu, risks kļūt par zudušo paudzi. Ir cilvēki, kuri labprātīgi atgriežas savā, mīt, savā mītnes valstī. Mm, ir arī gadījumi, kad viņiem ir noraidīts šis patvēruma pieteikums. Tā nav no problēma, ar ko saskarās visi, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri vismaz saskaņā ar statistikas datiem šķiet ir atgriezušies labprātīgi, bet bieži vien šie cilvēki bija spiesti pieņemt šādu izvēli. Bieži vien tas notiek ļoti pazemojošā veidā. Ja piespiedu atgriešanās dzimtenē um, ir ļoti pazemojuši, un ir arī cilvēki, kuri kuži vienkārši atsakās atgriezties dzimtenē. Vai ir kādi skaitļi, dati par to, cik daudz šādu cilvēku ir, cik daudziem cilvēku, cik daudz cilvēki ir spiest atgriezties šajos apstākļos? Paldies! Priekšsēdātājs, paldies jums visiem par lieliskajiem jautājumiem ceturtdienas pēcpusdienā. Un Un mums, mēs tagad sagaidām, ka būs kopīgais uh, ziņojums par uh, repatriāciju un gribētu uzdot uh, nobeigumu jautājumu. No, pēc iepriekšējās padomas sanāksmes Rīgā tika runāts arī par mīncēns maiņu, arī iepriekšējās iekšlietu tieslietu padomēs tika runāts par to, ka, ka radās um, iespējas, ka dalībvalstum ir ļoti interesē šajā jautājumā, bet kāds ir jūsu iespējas, ņemot vērā to, ka uh, austrieši vēlas, lai dalībvalsts pieņem citādu nostāju attiecībā uz mīnas vietas maiņu, ņemot vērā noteikumus gan Sīrijā, gan arī kaimiņu valstīs, Jordānijā, Turcijā un citās. Anna Gomeza un arī Homērs kundze runāja par izglītību. Šis nav tikai vienas partijas viedoklis vai arī dalībvalsts nedaudz maina savu nostāju attiecībā uz mītnes vietas maiņu, vai arī nekādu izmaiņas nav redzamas, vai jums ir varbūt radies kāds iespējas no sanāksmēm, ka vajadzētu labāk domāt par teiksmīgāku, godīgāku slogu pārdalu. Kurš vēlas pirmais atbildēt? Vai jūs vēlaties, lai no sākuma atbild jūsu jautājumu? Nē, nē, sāciet ar uh, deputātu uzdotajiem jautājumiem. Uz manu jautājumu varat atbildēt kā pēdējās priekšsādātājs. Labi. Pirmais komentārs. Um, jūs uzdevāt ļoti sarežģītu jautājumu. notiek, ja saskaņā ar Eiropas mītnes maiņas programmu, kāds nonāk, piemēram, Baltijas valstīs un pēc trīs mēnešiem ir Vācijā. Mēs plānojam noslēgt zināma veida līgumu ar cilvēkiem, kuri maina savu vītnes vietu, ka, jā, jūs varat doties prom no bēgļu nometnes Jordānijā, ja jūs paliksiet šajā dalību valstī, uz kur vēlties doties. Ja jūs tiksiet atrast kādā citā dalību valstī, jūs nos, mēs jūs nosūtīsim atpakaļ uz pirmo dalību valsti. Mm. Pilotu projektā tas būs viens no jautājumiem, ko uzraudzīsim. Tāda sekundārā pārvietošanās, vai tāda notiks vai nē. Ja mēs vēlamies eh, nodrošināt tādu godīgu sadali, tad ir jāizvairās no sekundāras pārvietošanās vismaz sākumā. Trūkst patvēruma uh, akī. Un būtībā cilvēki var gūt labumu no brīvās pārvietošanas, bet vismaz sākotnēji viņiem vajadzēs dzīvot un uzturēties tādā pirmajā norādītajā viņas vietā. Runājot par citiem jautājumiem, grūtiem atbildām, bet varu jums norādīt, ka mēs pilnībā apzināmies situāciju Jordānijā, Turcijā, Lībijā, Libānā. Nu, Eiropas Savienība ir galvenais donors šajā reģionā. Mēs eh, veltam vairāk līdzekļu nekā ASV un citas valsts. Mēs ieguldam līdzekļus bēgļu nometnēs, lai palīdzētu cilvēkiem un stabilizētu situāciju, bet jums ir taisnība, ar to vien nepietiek. Un tiešām jā, skaitļi ir pieauguši. Pirmajā gadā 25 tūkstoši sīriešu, otrajā gadā 50 tūkstoši tūkstoši, trešajā gadā 100 tūkstoši. Ir pieaugums, jo ilgāks laiks tiek pavadīts bēgļu nometnē, jo aizvien pieaug izmisums, zūd cerība. Mums ir jāinvestē skolās, izglītībā, jāinvestē uh, nometņu apstākļu uzlabošanā. Mēs to ļoti labi apzināmies, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Frontex jautājums. Almairas kundze un militārās opcijas. Šī nav mana darbības joma, esmu migrācijas aizsardzības direktors, es neesmu atbildīgs par militārām operācijām. Bet jums ir taisnība, mums vajadzētu padomāt par to, ko esam paveikuši, izdarījuši zināmos reģionos, tīklu izjaukšanu, cilvēku tirdzniecībā iesaistīto tīklu izjaukšanu Mēs sākām darbu Lībijā, bet darbs vēl nav pabeigts. Tad, diemžēl, šis jautājums man nav manā kompetences jomā, un tas arī nav Frontex kompetencēm. Jums bija arī otrs jautājums, kas gan vairāk iekļaujas manā jomā par mītnes vietas maiņu bet ir dažas dalībvalstis, kuras grib izvēlēties cilvēkus, kuri mainīs uz um, vietu. Ja mums būs šis projekts, tad būs šis modelis. Vācija, tiks, Vācija piemēram, ir jāuzņem tik daudz cilvēku, lai viņiem būs iespēja identificēt un izvēlēties cilvēkus, kur viņi vēlas uzņemt savās valstīs. Un mēs šeit nekoncentrējamies tikai uz sīriešiem. Ir Mm, arī citas iespējas. Mēs zinām, ka citas dalībvalsts ir gatavas uzņemt arī citas citu tautību pārstāvis. Mēs mēģinām darboties pēc iespējas plašāk, jo vēlamies iesaistīt pēc iespējas vairāk dalībvalstu, kā jau teicu arī iepriekš. Es piekrītu Sīpāls kundzes komentāram. Mūsu mērķis ir iesaistīt visas dalībvalstis. Mēs saskaramies ar lielu pretestību no dažu dalībvalstu puses Nu, tās ir tādas valsts arī, kuras nekad nav um, uzņēmušas savus bēgļus. Mēs domājam par atbalstu no citām struktūrām, lai varētu iesaistīt arī šīs valsts bēgļu uzņemšanā. Kengas kundas komentārs, viņa gan ir devusies projām, bet par atpakaļ atgriešanas jautājumu. Mēs ne, nevienu nesūtam atpakaļ uz eh, riskantām izcelsmes valstīm, mēs neatgriežam cilvēkus uz Eritreju vai Lībiju, bet ekonomiskie migranti, kuru pieteikums ir ticis noraidīts, mēs varam veikt atpakaļ atgriešanu. Ir arī pēskundas jautājums par brīvprātīgu atgriešanos un piespiedu atgriešanos par skaitļiem. No galvas tos nezinu, bet, ja nekļūdos, tad aptuveni 30% griežās brīvprātīgi 70% piespiedu kārtā, bet var to vēl pārbaudīt savā birojā. Tas ir interesanti. Ir pozitīva tendence. Pieaug šī, pieaug brīvprātīgās atgriešanās proporcija. Mēs augstu vērtējam to, ko dara Zviedrija, un ja citas dalībvalstis rīkotos līdzīgi, situācija būtu krietni vien labāka mēs varētu krietni uzlabot situāciju Eiropā. Veinbergs jau, kundas jautājums turpina ar Zviedriju. Jūs uzdevāt jautājumu, ko darām ar sāku kontrabandu. Tā arī ir viena no galvenām prioritātēm. 20. martā tas vēl jāapstiprina gan Eiropolam. Mēs uzsāksim jaunu operāciju cīņu pret cilvēku kontrabandu. Tātad tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, Frontex pastiprinās savu darbību un pūliņus ciņā pret cilvēku kontrabandu un e, komisijā mēs plānojam arī savu rīcības plānu, tas tiks sagatavots tuvākajos mēnešos. Tā ir viena no galvenām prioritātēm, bet e, tā ir pakotne ar dažādiem pasākumiem. Šis nav vienīgais pasākums. Un visbeidzot, priekšsēdētāja jautājums. Manuprāt, padomē ir vērojamas izmaiņas, padomā var vērot arī pozitīvas reakcijas. Jā, notiek uh, kustība viedokļu maiņa, bet varbūt ne pareizā virzienā, saka priekšsēdētājs. Varbūt dažkārt liek tikai tāda kustība par riņķi. Kā jūs domājat, runātājs? Nav bijis tāda skaidra nē pilotu projekta idejai. Un tas, ko mēs plānojam dalīt, var pastāstīt, kāds ir mūsu plāns. Mūsu plāns ir doties uz nākamo padomi jūnijā ar savu pilotu projektu. Un arī uh, sadalas plānu un citiem priekšlikumiem. Un ministri tiks uzklausīti viens pēc viena. Un mēs viņiem liksim paskaidrot, ja jūs nepiekrītam šādiem skaitļiem, tad kādēļ nē un kādi ir jūsu alternatīvie plāni? Vai vēlaties ieguldīt naudu uh, Libānā un Turcijā, lai viņi uzņem bēgļus? Kāds ir jūsu alternatīvais plāns, ja atsakaties piedalīties priekšprojektām? Tāds ir mūsu plāns, redzēsim, vai tas darbosies. Bet jums ir jāturpina izdarīt savus spiedienus. No savas puses mums daudz palīdzēs. Priekšā tad es, es nevēlējos kritizēt jūs, Es tikai gribēju, lai arī deputātiem būtu priekšstats par to, kāda ir situācija. Eh, ir arī labas padomas iniciatīvas, ir labās prakses piemēri padomē, ir dažādi politiskie viedokļi, es to ļoti apzinos, par to arī negribu komentēt, bet ir labi apzināties, kāda ir situācija, lai mēs varam izdarīt spiedienu, kur tas izdarāms. Mēs kurš vienkārši vēlamies būt informēti, tādēļ arī notiek šodienas te brīfings. Un tagad, Filipa, došu vārdu jums atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, mēģināšu runāt īsi, šķiet, ka mums jau beidzās laiks un apkopošu dažus jautājumus. Tik uzdot daudz jautājumu par bēgļu nometnēm un jo īpaši par bērnu situāciju tajās un izglītības pieejamību bēgļu nometnēs ir skaidrs, ka tas ir liels izaicinājums mums visiem jāapzinās. Tas, tas ir viens no augstā pārstāvi uh, uzdevumiem sadarboties ar UNICEF, ar NVO, lai varētu atbalstīt um, uh, iestādes, kuras var sniegt izglītību bērniem. Tā kā jau Mišāls teica, vajadzības ir milzīgas vienā pašā Sīrijā. Mēs saņemam daudz finansiāla atbalsta no Eiropas komisijas, no atsevišķām dalībvalstīm un arī no citām pasaules valstīm, bet ar to nepietiek lai apmierinātu visas vajadzības. Un tā ir tikai viena krīze, par ko runājam. Ja palūkojamies globālāk, ir arī citas krīzes pasaulē, ir situācija Centrālā Afrikas Republikā, arī Dienvidu Sudānā, sāsinās krīze Nigērijā, un tika uzdots arī jautā, uh, jautājums par. Un, uh, par situācijas pasliktināšanos, ka ir jāevakuē darbinieki, ir daudz cilvēku Lībijā, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība un ir ļoti grūti saņemt informāciju. Mums vēl joprojām ir daudz darbinieku tur, bet viņu darbība ir ļoti ierobežota, jo drošības situācija strauji pasliktinās. Tie visi ir lieli izaicinājumi. Mēs visi to mēģinam risināt, bet arī augstais uh, komisārs to vairāk kārt ir atkārtojis, ir jāveic darbs politiskā līmenī. Humanitārie aktori da var darīt visu, kas viņu spēkos, bet viņi nespēs to atrisināt. Lielākā daļa um, darba ir politiķu rokā. Būs beigās nepieciešams politisks risinājums, lai atrisinātu visus izaicinājumus Mēs varam tikai uzlikt plāksterus un nedaudz atvieglot situāciju līdz, šim, līdz tam brīdim. Tik uzdot arī daudz jautājumu par vītnes, mītnes vietas maiņu un par um, apstrādi tīri no UNCHR puses sākotnējā sākotnējā uh, apstrāde tam pievēršam lielu uzmanību. Mēs identificējam cilvēkus, kuriem jāmaina mītnes vieta, mēs intervējam cilvēkus, bet lielākā daļa no valstīm, kuras uzņem šos cilvēkus, ir iesaistīta atlases, atlases procesā. Tā ir tikai ļoti neliela daļa gadījumu, kuri tiek izskatīti uz dosjē pamata, bet lielākā daļa no valsts, kuras iesaistījušās vidnes viens maiņā, viņām arī ir savs pārsakāms. Manuprāt, tas ir tikai loģiski, ka viņi piedalās to cilvēku izlasē un atlasē, kuri uh, tiks uzņemti viņu valstīs. Uh, precizēšu, ko gribēju teikt par Tritonu un viņu uh, mandāta aptvērumu. Mēs ļoti labi apzināmies to, ka pastāv regula, mēs atbalstam to, ka ir iekļautas arī atsauces šajā regulā, bet tas nebija Tritona primārais mērķis Tā ir tāda plašāka īstenošanas operācija, meklēšanas un glābšanas darbi nav tās fokusā, bet pēdējo mēnešu laikā ir notikusi iesaist arī šajā jomā, bet kapacitāte jāatzīst ir ierobežota. Tik uzdots arī jautājums par um, šo nevienlīdzīgo sadalījumu Eiropā attiecībās patērēt, patvērumu meklēt, strādātājiem un bēgļiem ir, viņi vēlas doties uz uh, citām valstīm vairāk nekā, dažām valstīm vairāk nekā uz citām. Tas arī ir viens no izaicinājumiem, ko saskaramies. Cilvēki pārvietojas tālāk dažādu iemeslu dēļ, un dažus no šiem iemesliem mēs varam risināt. Un cilvēki pārvietojas tālāk, jo dažādi tiek piemēroti patvēruma tiesība akti un šī uzņemšanas kapacitāte, kad mēs runājam ar bēgļiem, kas pārvērtušies tālāk, viņi norāda, ka nav bijušas adekvātas uzņemšanas um, infrastruktūra. Ir arī jāņem vērā ģimenes saites, jāatzīst, ka cilvēki uh, vēlēsies doties tālāk uz citām valstīm, kuros viņiem būs ģimenes locekļi, pat ja tie ir attālāki radinieki, ne tieši ģimenes locekļi. Fakts, ka viņiem ir ģimene vai kopiena, ir viens no iemesliem, kas var palīdzēt arī viņu integrācijā. Tā varbūt nav obligāti negatīva lieta, un ir jāsaprot, ka cilvēki vēlēsies doties tālāk arī šādu iemeslu dēļ. Šķiet, ka tas ir arī viss. Es zinu, ka mums vairs nav palicis daudz laika priekšsēdētājs. Jāatzīst, ka mums priekšā ir uh, daudz darba, šo kopīgo ziņojumu mēs aicināsim jūs atpakaļ. Gribētu noslēgt šo jautājumu, bet vēlētos jautāt komisijai, kad ir paredzētā, kāds ir paredzēts nākamais darbs un attiecībā arī uz pilotu projektu, vai jums ir pieejama šī informācija tagad, vai arī varat par mūs informēt rakstiski. Jā, mēs plānojam noturēt trešo sanāksmi par pārvietošanu un mītnes viens maiņu pēc iespējas ātrāk. Ir paredzēta diskusija starp komisāriem nākamnedēļ, 4. martā. Tas ir iekļauts darba kārtībā un migrācijas jautājumiem, un mēs jau sagatavojam Esam sagatavojuši šo dokumentu par revīzu sadalījumu. Mēs gaidām zaļo gaismu no komisāriem, lai varam strādāt tālāk. Tiklīdz šo veļo, zaļo gaismu saņemsim, varēsim arī koncentrēties uz sanāksmēm aprīlī un maijā, lai, būtu sagat, lai mēs būtu gatavi uz jūnija padomi, lai šajā padomē varētu izdarīt spiedienu uz ministriem, kā jau minēju iepriekš. Tāds ir pēdējais laika grafiks. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, ar to arī varam noslēgt mūsu diskusiju. Paldies kolēģiem, kas paldies mūsu runātājiem viesiem, paldies arī kolēģiem par lielisko diskusiju. Thank you. So colleagues, I have to move on quick. Kolēģi, mums solīt ir jāvēr, jāpievēršās devītiem darba kārtības punktam. Un te būs redzams, ka šajā komitejā mēs aptveram patiešām plašu politikas jomu. Te ir runa par mūsu iekšējo drošības stratēģiju. Te ir runa par Eiropas padomes kibernoziedzības konvenciju. Uh, Eh, to mums prezentēs Eiropas parlamenta juridiskā dienests. Kolēģi, jūs uzklausīsiet tātad juridiskā dienesta prezentāciju par kibernoziedzības eh, konvenciju, un to mēs cerām balstoties uz mūsu komitejas lūgumu. Mēs eh, galvenokārt runāsim par papildu protokolu pār pārobežu piekļuvu, piekļuvi datiem, kas atrodas datoros citā jurisdikcijā. Es uzdevu šo jautājumu par kibernoziedzības konvenciju, par Budapeštas konvenciju mūsu iepriekšējās prezidentūras sanāksmēs. Es vienkārši gaidu un skatos, vai Lukašīkungs ir klāt. Tātad mēs diskutējām par Budapeštas konvenciju. Gribēju noskaidrot, vai juridiskā dienas pārstāve ir klāt. Es vienmēr aizmirstu, ka juridiskais dienas sēž pa kreisi. Nu, ne politiskā nozīmē, vienkārši kreisi no manis. Tātad es uzdevu šo jautājumu Itālijas prezidentūras laikā attiecībā uz iekšējās drošības stratēģiju. Mēs lūdzām sniegt juridisku atzinumu. Došu vārdu tagad Lukaci kungam juridiskā atzinuma skaidrojumam. Thank you very much. Paldies priekšādātāji, godāmie deputāti. Patiešām Pagājušā gada decembrī juridiskais dienas saņēma lūgumu sniegt atzinumu par Eiropas padomes konvenciju par kibernosiedzību. Precīzāk par pašreizēju darbu, kas notiek Eiropas padomē, lai paplašinātu vienpusēju pārobežu piekļuvi datiem, kas atrodas datorā citā jurisdikcijā. Lūgumā bija uzdot divi jautājumi. Pirmkārt, kāda ir Eiropas Savienības kompetence šajā jomā, un otrkārt, vai paplašinātā tiešā pārobežu piekļuve atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Mēs izskatījām darbu Eiropas padomē balstoties uz publiski pieejamiem dokumentiem. Esam nonākuši pie secinājuma, ka ņemot vērā pieejamos faktiskos un juridiskos materiālus, varam sniegt atbildi tikai uz vienu no šiem jautājumiem. Taču, protams, šis jautājums eh, būs vēl jāskata Eiropas padomē turpinoties darbām. Vispirms pāris vārdu par pašu konvenciju. Šo konvenciju parakstīja visas Eiropas Savienības dalībvalstis, arī dažas eh, Eiropas padomas dalībvalstis, bet arī citas valstis, piemēram, Japāna un ASV. Eiropas Savienība nav šīs konvencijas dalība valsts. Konvencijai ir trīs galvenie mēķi. Pirmkārt, harmonizēt eh, kriminālās eh, materiālās tiesības eh, kibernoziegumos, otrkārt, nodrošināt kriminālu procesuālos likumus un treškārt, nodrošināt režīmu starptautiskai sadarbībai. Šis, procents, šis jautājums saistās ar nosacījumu, kas iekrīt pēdējā kategorijā, proti starptautiskā sadarbība. Šis nosacījums attiecas uz pārobežu piekļuvi datoru datiem divos gadījumos. Tad, kad dati ir publiski pieejami un tad, kad dati atrodas e, citā dalība valstī. Un izmeklēšanas valstī ir tiesiska un brīvprātīga piekrišana, kas ir saņemta no tā cilvēka, kuram ir tiesības atklāt datus. Jūs sapratīsiet, ka šis nosacījums ir teritorialitātes principa izņēmums. Citiem vārdiem sakot, izmeklēšanas iestādēm nevajag m, mm, ievērot eh, tradicionālo sastarpējās tiesiskās palīdzības eh, procedūru. Viņiem pat nevajag informēt valsti, kurā atrodas dati. Pastāv arī plāni paplašināt šo iespēju, un par to ar mm, laiku pa laikam runā Eiropas padomē. Taču pašlaik šie plāni ir tikai idejas vai domas, un nav neviena precīza juridiska teksta. Pēc vairākiem diskusijām pārdomu gadiem Eiropas padomes kibernoziedzības konvencijas komiteja pagājušā gada decembrī, un šeit es citēju, e, nolēma pašreizējā kontekstā e, sarunas par protokolu par pārobežu piekļuvu datiem nebūtu iespējamas. Taču komiteja arī nolēma pārskatīt protokola iespējamību. Tā izveidoja darba grupu, lai sagatavotu tālākas alternatīvas. Šīs grupas mandāts um, beigsies 2016. gada beigās, tāpēc jautājums vēl ar vienu tiek skatīts un ir būtisks. Tagad pievērsīšos jautājumam par Eiropas Savienības kompetenci. Jūs lūdzāt mums paskaidrot par Eiropas Savienības ārējo, ārējām kompetencēm attiecībā uz plāniem paplašināt pārobežu piekļuvi. Jūs jautājums attiecās uz Eiropas Savienības dibināšanas līguma trešā panta otro punktu, kur ir runa par ārējo kompetenci, tad, kad starptautiska nolīguma noslēgšana var ietekmēt kopējos noteikumus vai izmainīt aptvērumu. Pirmais jautājums, ko analizēt, bija Eiropas Savienības kompetences esamība. Mēs varam apstiprinoši atbildēt uz šo jautājumu. Konvencija attiecas uz uh, materiālo kriminālu tiesību kibernoziedzības jomā harmonizēšanu. Uh, Eiropas Savienībā ir iekšējā kompetence šajā jomā saskaņā ar līgumiem, un tā jau ir izmantojusi savu kompetenci pieņemot direktīvu 2013. gadā par uzbrukumiem informācijas sistēmām. Konvencija arī attiecas uz starptautisku sadarbību starp tiesību aizsardzības iestādēm cīņā pret kibernoziedzību. Eiropas Savienībai ir iekšēja kompetence veikt pasākumus attiecībā uz attiecīgās informācijas vākšanu, glabāšanu, apstrādi, analīzi un apmaiņu policijas sadarbības nolūkiem. Eiropas Savienība arī šo kompetenci ir izmantojusi pieņemot padomes pamatlēmumu 2006. gadā par informācijas apmaiņas vienkāršošanu starp dalību valstu tiesībās aizsardzības iestādēm. Tādējādi mēs varētu secināt, ka Savienībai ir ārējā kompetence jomā, kas ir šīs konvencijas priekšmets. Otrais jautājums, ko vajadzēja analizēt, bija šīs kompetences eh, daba, vai tā ir ekskluzīva kompetence vai dalīta. Šīs analīzes nolūkos vajag salīdzināt jomas, ko aptver Eiropas Savienības noteikumi, un eh, jomas, ko aptver paredzētais nolīgums. Tāpēc mums arī ir jāsalīdzina tālākā mm, nākotne un eh, šīs kompetences daba un saturs. Kā jau es teicu, šis nosacījums attiecas uz to, vai eh, šie, šis līgums ietekmēs kopējos Eiropas Savienības noteikumus vai to aptvērumu. Tiesa, eh, kad tā izskata Eiropas Savienības kompetenci, piemēro tādus diezgan dāsnas noteikumus Šeit netiek runāts par pilnīgu sakritību starp Eiropas Savienības tiesībām un starptautiskiem nosacījumiem. Tāpat arī nevajag pierādīt iespējamas pretrunas starp šīm jomām. Nesenā lietā, kas tika skatīta tiesā un kas attiecās uz Hāgas konvenciju par starptautisku bērnu aizvešanu, daudzas dalībvalstis aicināja daudz striktāk interpretēt ekskluzīvo Eiropas Savienības kompetenci, taču tiesa piekrita parlamenta argumentiem un šo kompetenci tulkoja diezgan plaši. Protams, mūsu analīze balstās uz šo lietu. Es nevēlos iedzināties detaļās un minēt atsauces, taču mēs esam izanalizējuši atbilstošos nosacījumus konvencijā un Eiropas Savienības tiesībās. Esam nākuši pie secinājuma, ka Eiropas Savienības tiesību nosacījumi aptver to jomu, par, kurā, par kuru ir runa konvencijā, un pastāv risks, ka Eiropas Savienības noteikumus varētu ietekmēt pārobežu piekļuves paplašināšana. Tāpēc Eiropas Savienības ekskluzīvās um, ārējās kompetences potenciāli ietver starptautisku nolīgumu noslēgšanu par pārobežu piekļuves paplašināšanu. Jūs jautāsiet, kāpēc mēs izmantojām tādu piesardzīgu valodu, kad mēs rakstījām, ka potenciāli pastāv Savienības ekskluzīva kompetence. Atvēlēt ir vienkārša. Uh, pa, Eiropas padome nav nākusi klajā ar konkrētu uh, juridisku projektu protokolam par pārobežu piekļuvi. Vēl ar viņš šajā analīzē ir daudz nezināmu un neskaidru elementu, tāpēc daudz prātīgāk ir runāt par spēcīgu mm, iespējamību, nevis par noteiktību. Otrā jūsu jautājuma daļa attiecās uz sarunu vešanu. Tā kā vēl ar vienu pastāv neskaidrība par iespējamā protokola saturu, mēs varam um, atsaukties tikai uz vispārējiem noteikumiem. Vēl ir jāskatās, kā šie noteikumi tiks piemēroti, tad, kad tiks vestas sarunas par protokolu projektu. Principā, tas, kad Eiropas Savienība ir ekskluzīva ārēja kompetence noslēgt starptautisku līgumu, sarunas ir komisijas uzdevums. Attiecībā uz dalībvalstu lomu tiesa ir skaidrojusi, ka padomas lēmuma pieņemšana, ar kuru komisijai tiek dotas tiesības vest sarunas par daudzpusēju nolīgumu, norāda uz saskaņotas Eiropas Savienības rīcības sākšanos starptautiskā līmenī. Tam nav vajadzīgs, lai daļa no dalību valstīm atturētos, taču ir vajadzīgs, lai būtu vismaz ciešas sadarbības pienākums starp dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām, lai atvieglotu Eiropas Savienības uzdevumu veikšanu un nodrošinātu tās starptautiskās pārstāvības saskaņotību. Beigās Jūs otrais jautājums attiecās uh, uz atbilstību Eiropas Savienības tiesībām, tātad attiecībā uz m, mm, tiešas pārobežu piekļuves paplašināšanu. Mēs nebijām spējīgi atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc, ka šeit ir jāveic atšķirīgas pārbaudes nekā gadījumā, kad tiek pārbaudīta Eiropas Savienības kompetence. Kompetences gadījumā analīze ir jāsāk ar divu jomas salīdzinājumu. Atbilstības gadījumā uh, ir jāsalīdzina konkrēti ties, tiesiski nosacījumi. Tiesa saka, pietiekama informācija par faktisko un ne tikai hipotētisko nolīguma saturu un pietiekami vistaptveroša un precīza ietvara eksistence ir vajadzīga. Taču pašlaik Eiropas padome šādu ietvaru nav apsvērusi. Kā jau es norādīju, tas neietekmē atbildes jūsu pirmo jautājumu par kompetenci. Kompetences un atbilstības jautājumi nav saistīti, tādā nozīmē, ka savienības kompetence var būt ekskluzīva, pat ja protokols nerunās pretrunā Eiropas Savienības noteikumiem. Kopsavilkums. Mēs domājam, ka jūsu bažas par šo jautājumu uh, Eh, tiek apstiprinātas ar juridisko analīzi. Patiešām pastāv ļoti liela iespējamība, ka Eiropas Savienības kompetence ir ekskluzīva. No otras puses, mēs rekomendējam, ka pašlaik vēl ir pārāk agri skatīt jautājumu par atbilstību Eiropas Savienības tiesībām. Protams, ka juridiskais dienests ir jūsu rīcībā, lai analizētu šo jautājumu. Īpaši tad, ja uh, eh, protokola projekts par pārobežu piekļuvi būs kļuvis noteiktāks un precīzāks. Lielas paldies, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. All, because... Paldies, tas ir svarīgi gan paša konvencijas sakarā, gan arī dēļ konvencijas par terorismu, ko mēs apspriedīsim. Arī tur ir papildu protokols par tā saucamajiem ārvalstu kaujiniekiem. Un šis aspekts mums ir svarīgs, kaut arī, kā jūs sakat, būs nepieciešams laiks, lai saprastu, kāda konkrēti būs ietekme. Budapešas konvencija, kā jau minēja, ir svarīga tā vai tā drošības stratēģijas kontekstā. Visi deputāti klausījās šo aizraujošo juridisko eh, viedokli, atzinumu Tas varbūt nebija šausmīgi aizraujoši, bet tomēr interesanti. Un pat interesantākā daļa bija pēdējā noslēgumā. E, e, esam saglabājuši pašas interesantākās lietas uz ceturtdienas pēcpusdienu. Redzu, ka Monika nevar sagaidīt vien, ka varēs uzdot jautājumu. Es domāju, ka neviens varbūt negribēs neko jautāt. Jā, es vēlējos eh, kādu konstatējumu izteikt. Šorīt no rīta bija pārmetums, ka dalību valstis neapmainās ar datiem, nevēl dalīties ar šo informāciju. Tas, kas šeit eh, tiek minēts, parāda pretējo pastāv vēlēšanās savstarpēji apmainīties ar datiem un nodarīgu informāciju. Jūsu atzinumā, ja es pareizi saprotu, ir runāt par to, ka dalību valstis zināmā mērā var pašas rīkoties, e, kamēr vien tas nenonāk pilnīgā pretrunā ar komisiju. Kādā veidā var mērīt šādu e, nesakritību vai pretrunu? Kas notiktu, ja šāda situācija tiešām būtu? Uh, ja dalību valstīm būtu atšķirīgs viedoklis no komisijas un abas puses vēlētos piedalīties. Tad, acīm redzot, būtu jāprasa uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmums. Kas notiks šādā gadījumā? Jā, manā ziņojumā tas arī bija pieminēts. Pirms jūs atbildat uz Holmajers eh, kundas jautājumiem, vai vēl kādam kolēģim ir kāds jautājums? Ja nē, tad lūdzu sniedziet atbildi un ar to arī noslēgsim šo punktu. Paldies par šo jautājumu. Vēlos uzsvērt, ka sākuma punkts šai situācijai, kad dalībvalstīm ir jāievēro tas, ko dara komisija, ir brīdis, kad padome pilnvaro sarunu vešanu par līgumu. Mēs esam tālu no tā, jo nepastāv pat šobrīd apspriešanai uh, līguma projekts. Pieņemsim, ka sākas sarunas. Tiesas praksē ir tāda um, manevrēšanas telpa, kur ar uh, konkrētu modus operandi var aizpildīt juridiskos noteikumus. Tiesa saka, ka dalību valstīm nav pienākums paplašināt savu darbību. Viņas var kaut ko darīt, bet viņiem cieši jāsadarbojas ar komisiju. Tāda ir judikatūra. Tas atstāja zināmas manevrēšanas iespējas komisijai un dalību valstīm izveidot eh, praktiskus eh, apsvērums par to, kā risināt konkrēto jautājumu. It īpaši šajā gadījumā, kad runa ir par pārobežu pieejamību, mēs runājam par uh, izmeklēšanas pasākumiem. Un tie, kā zinām, ir dalību valstu kompetencē. Tā, kā jūs to savā jautājumā arī pareizi norādījāt. Līdz ar to es pieņemu, ka praktiski apsvērumi varētu šai gadījumā ietvert zināmā mērā arī dalību valstis, bet šeit nav runa par kompetenci. Jo, ja mūsu uh, analīzi nākotnē apstiprinās, būs protokola projekts, un tad varam pārliecināti teikt, ka Eiropas Savienībā ir ekskluzīva kompetence. Tas nozīmēs, ka Eiropas komisijai ir kompetence vest sarunas par līgumu, un Eiropas Savienības kompetence ir simtprocentīgi ekskluzīva. Tomēr praksē dalību valstīm, protams, būs sava loma sarunu vešanas procesā. Paldies! Paldies arī Monika par lielisko jautājumu. Kolēģi, esam pabeiguši izskatīt šo punktu. Paldies arī juridiskajam dienestam. Pārējiem pie desmitā jautājuma. Ir tik tiešām darba kārtībā desmitais jautājums jautājums, uz kur jāatbild rakstiski un kur komisija uzdeva par direktīvas 2001-55 piemērošanu. Jautājumu uzdeva Elizabeta Gardīnī. Te par šeit paredzēt viedokļu apmaiņu. Tad 29. oktobrī Elizabeta Gardīni, Eiropas parlamenta deputāte, uzdeva jautājumu par pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu saskaņā ar eh, reglamentu 130. pantu uz to atbildēja. Komisija tomēr neievēroja sešu nedēļu laika periodu, un šeit ir paredzēts viedokļu apmaiņu. Vispirms došu vārdu Gardīnī kundzei, vai viņa ir šeit. Man vajadzētu regulāri pārbaudīt, vai cilvēki ir klāt pirms eh, saukt viņus vārdā. Okay, she's on the way. Viņa atcīm redzot ir ceļā šurp. Man bija arī citi jautājumi par Budapeštas konvenciju, kur varu jums uzdot. Tiešām aizraujoši jautājumi, padomāju. Vajadzēja uzdot tomēr viņus. Bet, nu, te nu mēs esam. Es atvainojos kolēģiem. Mana nolaidība priekšsarētāja amata uzdevuma pildīšanā. Nu, cerudienas pēc pusdiena bez 15.5 particularly to the staff. It was only the best are here. Anna, are you going? <laughs> okay. I'm not going to name and shame anyone that's leaving. <laughs> that would be wrong. Nesaukšu nevienu vārdu, tas man tiešām būtu nepareizi, saka priekšsarētājs. Bet Koeljo kungs un Monika ir pelnījuši īpašu apbalvojumu par klātbūtni. I think it's the sheer um, weight of. <laughs> I have two, two remarks for anyone who's watching this on the web stream. One is the sheer number of items we have just to get. Šeit ir, ja domājieties, cik mums ir uh, jautājumi darba kārtībā, un otrkārt, ja kāds seko internetā, tad mēs no vidusjūras, Sīrijas, Libānas un Turcijas un bēgļiem stundas laikā izgājām cauri tam visam, un kibernoziedzības konvencija tas tikai parāda to, cik plašs jautājums skata šī komiteja un tās locekļi, cik plaša ir kompetence. Un, protams, arī personālam, kas šeit strādā, salīdzinot ar to, kas bija tikai pirms dažiem gadiem. Un viņa joprojām nav ieradusies. Can we do the, we could do the other item? Can we do the other item? I, I'm really loath to suspend, uh, Antoine, because if I suspend, I'm not sure anyone's going to... Nu, ja es izsludāšu pārtraukumu, man ir bail, ka neviens neatgriezīsies pēc pārtraukumu. Tāpēc es to arī skaļi saku. We suspend. A search party is going out. Acim redzot, Eiropas Tautas partijā organizējas meklēšanas grupu, kas dodas meklēt eh, jautājumu uzdevēju. Paldies, Monika. Tas gan, manuprāt, ir nelegāli. To varētu salīdzināt ar balsošanu citu deputātu <laughs> vietā, cim redzot, par to var nonākt parlamentu cietumā. Yeah, that's not lied. Impersonation, no, no, no. Um, My apologies, colleagues. This is actually the final. Jā, nu izskatās, ka šis ir pēdējais jautājums mūsu darba kārtībā. Tad paziņojums, kamēr eh, gaidām Gardīnī kundzi. Šodien 17.45 mums ir kopīga sanāksme ar konstitucionālo jautājumu komiteju, AFCO komiteju, kas notiks eh, ASPX 3G2 telpā. Es tur piedalīšos. Man ir paveicies. Es pievienošanās Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Tātad 3G2 telpā. AFCO un LIBE komitejas kopīgi uh, Eh, to vadīs iepazīstināšana ar juridisku atzinumu par pievienošanos ECTK, eh, klātesot Hannes Kremer kungam, kurš ir saruna vadītājs Eiropas komisijas vārdā, tā kā lūdzu nāciet uz šo sanāksmi, tā būs kopīga sanāksme AFCO un LIBE komitejām, es to tiešām augstu novērtēšu telpā 3G2 17.45. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Jūs esat gatavi, Gardini kundze? Jā, mēs uz jums gaidām, jūs acim redzot, eh, bijāt izlēmusi, cikos nākt, bet mēs esam jau pabeiguši cits jautājums. Es jau esmu iepazīstinājis ar jūsu rakstisko jautājumu, tā kā lūdzu, uh, vārds jums, lai pavisam īsi iepazīstinātu ar šo savu jautājumu. Lūdzu, izsakieties īsi, jo mēs jau esam ievadu izskā, izskatījuši un tad lūkšu Mišelu kungu no Eiropas komisijas sniegt atbildi. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Es atvainojos. Man likās, ka mēs piecos sāksim skatīt šo jautājumu Nu, eh, atvainojos, ka liku gaidīt jums. Šis jautājums ir eh, man ļoti svarīgs. Es domāju, tas tikpat svarīgs arī daudziem citiem kolēģiem. Vēlos jums pateikt lielu paldies par to, ka iekļāvāt darba kārtībā šo jautājumu, viedokļu apmaiņu par to tikmēr mēs esam saņēmuši atbildi no Eiropas komisiju, esmu to izlasījusi un esmu pārsteigts par to. Pašreizējā situācija un no paši apstākļi, migrantu plūsma, Tie visi ir svarīgi jautājumi, jo ir saistīti ar šo direktīvu. Man likās, ka šī ir ļoti noderīga direktīva, un līdz ar to gribēju zināt, kas tad ir svarīgākais komisijas acīs, jo atbildi bija tāda, ka simts tūkstoši sīrieši ir pieprasījuši patvērumu norādītajos datos. Man nav Eurostat dati par 2014. gadu, cik man zināms, tie vēl nav publicēti. Uh, bet paskaroties datus par 2012. gadu bija 335 tūkstoši šī pieprasījuma, nākamajā gadā vairāk kā 400 tūkstoši, mēs redzam par aptuveni 30% pieaugumu eh, gada laikā. manuprāt, situācija ir vienkārši dramatiska šobrīd. Cilvēki bēg no pasaules daļas, kurā notiek kara darbība, tur viss ir liesmās, tā, tā varētu teikt, mēs vēlamies palīdzēt demokrātijai, kad tas viss sākās, bet mēs neapzinājāmies un arī nesaklausījām trauksmes zvanus par šo situāciju, kas eh, liecina to, ka situācija Sīrijā ir daudz sarežģītāk bijusi. Protams, ka es lielā mērā arī domāju par to, kas notiek vidusjūras reģionā. Tā vidusjūra šobrīd ir kļuvusi par tādu brīvdabas kapsētu. Un, un šeit mēs saņemam birokrātisku atbildi no Eiropas komisijas. Tas man šokēja. Esmu apjukusi. Ne tikai mēs saņēmām šādu atbildi pēc atļautā termiņa, bet uh, šī atbilde ir absolūti birokrātiska un pilnībā neskata problēmu pēc būtības. Manuprāt, ir svarīgi padomāt par šo problēmu, kur ir tās būtība, uh, un Eiropas komisija varēja mums humānāku, atbildīgāku šo atbildu sniegt. Es nevēlos vilkt garumā, bet palasot eh, nebeidzamos ziņojumus no NVO un tiem, kas eh, cenšas sniegt eh, palīdzību, piemēram, ārsts bez robežām, par depresijas gadījumiem, pašnāvībām, piespiedu prostitūciju, tad mēs tiešām runājam par cilvēcisku katastrofu. Pat neskaitot visus nāves gadījumus. Līdz ar to es vēlētos zināt, kurā brīdī komisija sāks uzskatīt, ka notiek masveidu bēgļu pieplūdums un kad Eiropas Savienība kaut ko sāks darīt šajā situācijā. Priekšsarētājs, paldies! komisija īsti nevarēs jums acīs ieskrīties, jo viņi sēž jums aiz muguras, bet saskaņā ar reglamentu 130 no pāntu viņi ir šeit, klāt, gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ramišēl, lūdzu, pastāstiet savu nostāju. Paldies, priekšsarētāji. Ma, mali mazliet mulsina deputātas sacītājs jautājums bija par pagaidu aizsardzības eh, direktīvas piemērošanu, nevis par patvērumu Eiropā kopumā. Mēs atbildējām eh, uz jautājumu, vai iestājas pagaidu eh, aizsardzība vai nē. Un kurā brīdī? Un šobrīd mēs uzskatām, ka nav nepieciešams uzsākt šī mehānismu piemērošanu sīriešu skaits ir mērens, ar to var tikt galā, salīdzinājumā ar Kosovas krīzi, kur bija milzīgas bēgļu plūsmas un patvēruma uh, sistēma Eiropā netika galā ar šiem skaitļiem. Līdz ar to mēs neskatāmies uz patvērumu pieteikumu kā tādu, bet gan visiem nodrošinām pagaidu aizsardzību. Un pagaidām uh, sīrieši ierodas Eiropā un saņem bēgļu statusu. 98% gadījumus. Tātad atbilstoši patvēruma kī viņi saņem šo aizsardzību. Pret viņiem atbilstoši izturās. Mums ir sadarbība ar EASO aģentūru, sadarbība ar Itāliju, Bulgāriju, Kipru un visām dalību valstīm, kas saskars ar šo spiedienu, bet sistēma var tikt galā pagaidām ar šo skaitli. Līdz ar to mēs uzskatām, ka nav nepieciešams iedarbināt pagaidu aizsardzības direktīvu. Un vēl viena lieta. Itālija to neprasīja ne Grieķija arī neviena cita dalībvalsti neprasīja pagaida aizsardzības direktīvas piemērošanu, jo, jo tas nebūtu nav labākais instruments, kā risināt pašreizējo situāciju. Tieši tādēļ mēs neuzskatām šobrīd, ka būtu nepieciešams sākt šīs direktīvas piemērošanu. Tas, ko vēl pieminēja deputāte, es atvēlos atsaukties uz debatēm tikko ar ANO augsto komisāru bēgļu jautājumus biroju pārstāvi. Tā kā tas ir viss, ko es šobrīd varu atbildēt deputāte. Like on... Vai deputāte vēlētos ko atbildēt? Pavisam īsi lūdzu. Grazie, soltanto. Jā, paldies. Pāris vārdu. Es saprotu, ka šī atbilde ir tiešām birokrātiska Eiropa. Um, elastīgi viņi varbūt nesaprot, ka pusotras miljonus cilvēku ir devušies bēgļu gaitās no Sīrijas. Un iemesls, kādēļ šis skaits nav lielāks, ir tam tas, ka starp Sīriju un Eiropu ir jūra. Manuprāt, Eiropa nav pietiekami elastīga, lai pilnībā um, risināt šo problēmu. Ja situācija būtu citādāka un būtu tikai uh, sauzemes ceļi, es domāju, ka mēs saskartos vēl, vēl lielāku bēgļu skaitu. Man ir žēl, ka Eiropa to neapzinās, un ir ļoti žēl redzēt, ka Eiropa slēpjas aiz birokrātiskiem un birokrātiskām un likumdošanas normām, un ka Eiropa nerīkos pietiekami aktīvi saskaņā ar 130. noteikumu reglamentā mums ir jāuzklausa abas stāsta puses komisija var atbildēt uz jautājumiem, uz tehniskas dabas jautājumiem, un jūs skaidri norādījāt, ka uzskata to par birokrātisku atbildi, un ka jūs komentārs bija plašāks. Esam uzklausījuši komentāru kom, es, es esam uzklausījuši šo diskusiju komitejā saskaņā ar reglamentu. Esam rīkojuši atbilstoši un tagad diskusija, es domāju, ir jāslēdz. Paldies deputātei, ka pievienoties mums. Jūs neesat komitejas locekli, bet paldies, ka pievienoties mūsu komitejai un paldies arī komisijai par atbildes sniegšanu. Liels paldies, kolēģi, par jūsu uzmanību šo pēcpusdienu. Pēdējais punkts darba kārtībā. Un tagad Varam pārēt uz ASP 3G3 telpu kopīgā sanāksme ar ārlietu komiteju. Viņa 13. punkts uh, Eiropas Savienības pievienošanās cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai. Šī sanāksme sāksies 5.45. Ja Liba vismaz kādā mērā tiks pārstāvēta Es būtu ļoti pateicīgs. Es šo sanāksmi vadīšu kopā ar AFCO priekšsēdētājiem. Vēlreiz paldies, kolēģi, par uzmanību visas nedēļas garumā, ja nepievienosieties nākamajai sanāksmai, un paldies, ka veltījāt uzmanību visiem darba kārtības punktiem šo pēcpusdienu. Paldies!